Okay, dear colleagues, please. Dārgie kolēģi, ieņemiet vietas. And then we will start. Un tad ķersimies pie darba. Second item. Otrs darba kārtības uh, punkts ir darba kārtības pieņemšana. Vai kolēģi vēlas kaut ko mainīt šīs dienas darba programmā? Nu, vai to noraidīt? Nē, tad varam pieņemt darba kārtību. Trešais darba kārtības punkts - sēžu protokoli. Tātad, eh, kā pārasti, ja līdz sēdes beigām nebūs saņemt nekāda iebilduma, tad mēs pieņemsim iepriekšējo sēžu protokols pašreizējā versijā, kā vienmēr. Ceturtais darba kārtības punkts - priekšsēdētāja paziņojumi. Jā, šo sēdi var skatīties internetā visā Eiropā, nu tad arī padomājiet, kā jūs uzvedaties. Un vēl gribēju pateikt, ka pagājuši nedēļa. Mums bija ļoti laba delegācijas vizīte Dienvidkorejā. Uh, Tā bija patiešām auglīga. Mēs apspriedāmies arī par brīvās tirzniecības nolīgumu, kas ir jau spēkā piecus gadus. Un neskatoties uz uh, tādām praktiskām problēmām, uh, kas uh, skāra manu lidojumu uz šo valsti, tomēr viss norisinājās gludi. Gribēju pateikties par organizāciju, arī sekretariātam, Leonam Hekī. Leona gan nav klāta Mēs tikāmies ar ļoti daudziem pārstāvjiem, ar ārotbiedrību pārstāvjiem, uzņēmumiem, uzņēmējiem, ar ministriju pārstāvjiem. Mēs runājām par dažādām problēmām, SPS nozarē, arī par dažiem rūpniecības izstrādājumiem un bija arī Eh, sarunas par iespējamu papildus nolīgumu ar Dienvidu Koreju. Tā tad jāsaka, ka nu diena šī bija ļoti auglīga vizīte un uh, eh, detalizētāku izklāstu par tās norisi varēsiet saņemt jau pavisam drīz. Tālāk runājot par Merkuzūru, mēs jau par to apspriedāmies pagājušā plenāra sēdē. Un mēs runājām par piekļuvu tirgumu Un varam tad secināt, ka drīz jau sarunas sāksies eh, tādā dinamiskākā tempā. Mums arī bija pieņemta rezolūcija pagājušā plenārsēdē ar lielu balsu vairākumu. Mēs pie tā strādājam ļoti aktīvi un jāsaka, pat Dienvidkoreja atzina, ka šī Eiropas parlamenta rezolūcija ir ļoti būtiska. Mēs runājām par to, kādas būtu sekas šai rezolūcijai tālāk. Filipīnas ir uzsākt pirmā saruna kārta par uh, iecerēto FTA, brīvās tirzniecības nolīgumu, un es ceru arī, uh, kā politiskās pārmaiņas Filipīnās uh, Uh, nemainīs FTA būtību un raksturu, bet nu, mēs īsti vēl nezinām. Neviens pat tā īsti nezina, ko jaunais prezidents par to visu domā, bet, protams, viņam vēl ir nedaudz jāiedzīvojas amatā. Viņam ir tādas, nu, varbūt ne pārāk uh, populāras domas par uh, cilvēktiesībām un arī nāves sodu. Par TAS runājot. Padome par šo instrumentu apspriedās tirzniecības ministru padomē un mēs nekādu lielu izrāvienu neredzējām, bet eh, šķiet, ka diskusijas turpināsies. Un, protams, TDA arī ir jāmodernizē. spērot uh, lielus soļus uh, caurskatāmības virzienā. Un tīmekļa vietnē arī varēs iepazīties ar rakstu, tirzniecība, uh, tiešsaistē. Jūs varat uh, tā tad izlasīt šo informāciju par TDA. Tie ir mani paziņojumi, un tagad piektais darbkārtības punkts. Tās ir diskusijas vai, precīzāk sakot, informācija par uh, trilogiem, kas norisinās tagad, un tie ir divi pēc skaita. Tātad uh, konfliktu zonās iegūtie minerāli. Mēs par to runājam jau 11. maijā. Un citas institūcijas arī izrādīja gatavību sadarboties, lai mēs varētu vienoties par kompromisu. Padome apkopoja jau gūtos rezultātus. Un pēdējā tirzniecības ministru padomē arī šis jautājums tika apspriests. Un sarunas ar kolēģiem no dalību valstīm turpināsies uh, jau šo trešdienu, 25. maijā. Un atkarībā no rezultāta mēs arī varētu noteikt datumu nākamajam trilogam, bet referents arī ir kādošu viņam vārdu. Čaman. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Pirmām kārtām es īsti nedomāju, ka man te būtu kaut kas daudz jāpiebilst, jo attiecības starp prezidentūru un dalību valstīm ir visai uh, sarežģītas. Jā, prezidentūra jau ir uh, darījusi zināmas savas ambīcijas, bet mēs īsti nevarējām saprast, vai dalību valstu vairākums ir gatavs būt tikpat ambiciozs, pat runājot par Eiropas parlamenta uh, sarunu komandas eh, elastību un prezidentūras pretim nākšanu, man ir jārunā skaidra valoda, jo joprojām ir, nu, eh, mūsu Tātad gaidas ir pārāk atšķirīgas. Tātad eh, tas priekšlikums, ko piedāvā padome, joprojām ir ļoti attālināts no Eiropas parlamenta ambīcijām. Ir uh, vairāki klūpšanas akmeņi, ir ļoti daudz tehnisku iestrāžu, ar kurām jātiek galā, un tā tad tiek runāts par. Tie tiek runāts e, tā tad par e, šiem konfliktu minerāliem, par uh, zeltu, par to tirzniecību. Uh, joprojām norisinās diskusijas par to, kādā veidā e, tiks atzītas, e, atļautas rūpniecības schēmas, e, arī regulatīvā funkcija un arī pēc cik ilga laika ir jāpārskata likumdošana un cik pamatīgi tam jānotiek. Diskusijas starp politiskajām grupām bija ļoti lietišķas, lietpratīgas, un uh, triloga komanda arī varēja sagatavot vienotu pozīciju tālākām diskusijām ar padomi. Es domāju, ka mums ir jābūt tikpat uh, eh, saliedētiem arī turpmāk. Protams, ir jāpaveic vēl ļoti daudz uh, tehniskajā līmenī. Uh, Un es gribēju pateikties visiem, kas piedalījās trilogu organizēšanā, sekretariātam, visiem, kas piedalījās arī tehniskajās sarunās. Regulējums ir ļoti piņķerīgs, un mums nevajadzētu aizmirst, ka galu galā parlaments vēlas, lai uz vietas šajās valstīs, kur minerāli tiek iegūti, kaut kas mainītos uz labo pusi, lai cilvēku dzīve mainītos uz labo pusi, ņemot vērā reģionus, kur atrodas vislielākās atradnes un kur notiek šie konflikti. Paldies! Paldies Vinklera kungam! Otrs trilogs, kas joprojām turpinās Ir uh, regulējums pret spīdzināšanu. Nu, esam nedaudz sarūktināti, jo padome nebija vēl sagatavojusi savu nostāju sarunām. Tādēļ mēs varam teikt, ka tikai tad, kad padome sagatavos uh, kaut kādu jaunu kompromisu uzmetumu, mēs varēsim organizēt trilogu padome jau šādu kompromisu priekšlikumu izstrādāja, tādēļ trilogs ir paredzēts rīta pēcpusdienā. Nu, laiks rādīs, kā tas viss virsīsies uz tālu, uz priekšu, diemžēl šāks kundze referente nevarēja ierasties, vai kāds vēlas par to runāt? Vai kāds vēl aizstāt šodien šāks kundzi? Ne? Vai tomēr jā? Ja? Kurš tad īsti takulas kungs? Viņš īsti nebija par to informēts. Jā, paldies. Es atvainojos, saka takulas kungs. No, no, no, it's. Nē, jūs pārpratāt. Jūs tā tad aizstātu šāks kundz, lai informētu mūs par trilogu. Ne? Kaut kādi jaunumi no jūsu politiskās grupas. Jums nav ko teikt? Man šķiet, ka mēs jau par septīto punktu runājam, saka Takols kungs. Nē, nē, nē, tas vēl nav, tik tālu vēl neesam nonākuši. Tagad sastais darba kārtības punkts. Jau ilgu laiku mēs diskutējām par tirdzniecības politiku 21. gadsimtā, un jūs noteikti atceraties ka komisija pagājuši gadu uh, jau mūs iepazīstināja ar savu paziņojumu. Tagad mums ir jādomā par tādu jaunu, progresīvu, inovatīvu stratēģiju tirzniecībai un uh, investīcijām. Referente ir Tīcijāns kundze, viņa mūs varētu iepazīstināt ar ziņojumu, ir arī krietni daudz grozījumu. 414, jā. Nu, mums ir darba pilnas rokas turpmākajiem mēnešiem. Bet Jā, nu šoreiz tas nav mans pienākums, jūs iepazīstināt ar ziņojumu, tas ir referents pienākums, tādēļ došu vārdu Begīna kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribēju pateikties visiem kolēģiem, ēnu referentiem. Mēs iepriekš tikāmies Strasbūrā Mēs turpinām strādāt pie kompromisiem un es apspriedos ar kolēģiem no dažādām politiskajām grupām un mēs kopīgi rēnu referentiem, protams, vēlamies šo tekstu padarīt vēl labāku. Bet, nu, tagad par lietas būtību. Es domāju, uh, ka priekšsēdētājs visus jau iepazīstināja ar šī dokumenta nosaukumu, proti progresīva un inovatīva turpmākā stratēģija. Līdz ar to šeit ir pieminēta tik svarīgā virzība nākotnē, mums ir jādomā, kādas ir galvenās prioritātes, un es šeit arī atvinos gan balsu, es šeit domāju gan par balsojumu komitejā, gan arī plenārsēdē. Ar Varbūt, ka mums nevajadzētu runāt par to, ko mēs jau esam apsprieduši. Un parlamentam īstenībā ir visai uh, tāda saliedēta pozīcija šajā jautājumā. To visu nevajag arī atkārtot. Tas nozīmētu tikai polarizāciju šajās diskusijās, un tad būtu grūti kaldināt tādas uh, vairākuma pozīcijas. Bija pieņemta arī rezolūcija nesen, un Jāsaka, ka mēs, protams, nevaram atkārtot eh, to, kas jau ir ticis eh, teikts un darīts. Tādēļ šis ir pavisam jauns, svaigs dokuments un Ceru, ka mēs varēsim arī uh, strādāt ļoti veiksmīgi, ņemot vērā pēdējo sēdi, kas norisinājās nu dien ļoti konstruktīvi. Gribēju pateikties visiem kolēģiem. Un rīt 18.30 notiks ēnu referentu sanāksme. Un jāsaka, ka dokumenti jau ir visiem izdalīti. Paldies, došu kolēģiem vārdu. Pirmais ir kas parīkums, bet viņa nav klāta. Vai kāds var viņu aizstāt? Nē? Dēvids Mārtiņš lūdzu. Thanks very much, Bernd. Lielas paldies, Bernd. Nu, protams, es gribu teikt Cianai par labo sadarbību, piekrītu viņai tajā, ka virzamies uz priekšu atbilstīgi nu, referents sanāksmē to piedzīvojām. Es jau iepriekš es teicu, ka visumā esam apmierināti ar ziņojumu projektu. Tas varbūt šķiet tā dīvaini, ņemot vairāk iesniedzām 76 grozījumus, bet pārsvarā tie iesniegt tāpēc, lai precizētu atsevišķus punktus. Un tas, ka šo grozījumu ir tik daudz, ne, ne, nu, nav pretrunā to, ko skatām ziņojumu jau par kvalitatīvu. Zināmā mērā šīs lietas jau ir iestrādātas. Um, ziņojumā, bet vienkārši vēlamies, lai brīvās vienotības nolīgumi, nu, saskaņā ar mums parādās. Tas, nu, tomēr ir tikai otrais risinājums, nu, pēc kvalitatīvā, kval, kvalitātes skatoties, jo pirmām kārtām daudzpusējas vienošanās ir tas, kam dodam priekšroku. Mēs turklāt vēlamies arī uzsvērt, ka ir sagatavots vēl viens ziņojums. Un nevēlamies tikai tirniecības eh, sadaļas šajos šajos nolīgumos, bet gan ilgtspējīgas tirzniecības klauzulas šajos nolīgumos. Tāpat domājam, ka mums vajadzētu pāriet nu, no tā, ka vienkārši vienojamies par nolīgumiem uz to, ka uzlabojam arī šo nolīgumu īstenošanu. Un tāpēc domāju, ka mūsu ceļojums uz Koreju pagājušajā nedēļā ļoti labi parādīja to, ka parlaments var strādāt arī pie šīs nianses, pārliecinoties par to, ka attiecīgās nianses tiek īstenotas. Uh, Mēs vēlamies, lai pārskatāmība tiktu spēcināta, piemēram, TTIP gadījumā gūtā pieredze tiktu attiecināta arī uz citiem nolīgumiem. Un zinot, kāda tirniecība norisinās šobrīd, kas notiek ar globālajām piegādes ķēdēm, šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs. Un tomēr šādā veidā varam virzīt uz priekšu savu tirniecības politiku, turpinot uzsvērt tam, cik svarīgi ir augsta darba aizsardzības un vidas aizsardzības standarti. Mūsu atbildība ir arī šai jomā, un ne tikai Eiropā tā aktuāla, tam ir jābūt ak nu, aktuālai visā pasaulē. Un tad par pāris tādām pamatīgākām izmaiņām. Nav pietiekami vien, vien, pirmam kārtam par MS, otram kārtam tirdzniecības aizsardzības instrumentu reforma. Tā ir joma, kur nav pietiekami daudz darīts, tas ir jāliek pēc nu, nozīmes tādā augstā vietā. Kota no nu nolīgums pārsteidzošā kārtā vispār izpalika no komisijas dokumenta, bet domāju, ka kopumā tomēr progress tiek gūts, referente ļoti elastīga savā pieejā. Domāju, ka beig beigās nonāksim pie ziņojuma, kam ir plašs Eh, plaša sapratne, plaša piekrišana un varēsim to visu beigās atbildīt. Paldies! Emma tālāk lūdzu. Paldies! Mēs eh, ar šo parādām, kā iesaistāmies tirniecības politikas eh, veidošanā, tāpēc arī iesniedzām šos grozījumus. Es domāju, ka mēs ar saviem grozījumiem tā pozitīvāk pasniedzam atsevišķas eh, sekas, ko tirniecības rezultātā piedzīvojam. Tīpaši, piemēram, attiecībā uz nabadzības samazināšanu, un tāpēc savu ziņojumos mēs vēlamies šos pozitīvos aspektus uzsvērt. Tāpat arī tirniecības atvieglošanas nolīgumus pieminam šeit, jo nerad ir ārkārtīgi sarežģīti nodrošināt visus šos ļoti striktos un muitas noteikumus, un tas ir šeit jāpiemina, jo, jāpiemina, jo tādā veidā mēs konstatējam, ka šīs procedūras ir jāracionalizē, jāsistematizē, un tādā veidā mēs lielā mērā palīdzēsim um, integrēt visus šos nolīgumus kopējā globālā tirdzniecības sistēmā, palīdzot tādā veidā samazināt nabadzību. Es turklāt gribētu uh, arī pieminēt to pozitīvo lomu, kas spēlējam Eiropas parlamentam, lai virzītu uz priekšu sarunas par nolīgumiem un ratificētu tirdzniecības nolīgumus, ir īpaši, piemēram, ar Sum Singapūru un arī, zin, ar Kar Kanādu. Es domāju, ka ir svarīgi pārliecināties, ka mēs strādājam savu pilsoņu labā, uzņēmumu labā un nodrošinam viņiem priekšrocības, kas radīsies šo nolīgumu rezultātā pēc iespējas ātrāk, tā lai šīs priekšrocības patiešām taptu acīm redzamas uh, Es turklāt iepriekš, iepriekšējās diskusijās minēju arī to, ka vēlējāmies pievērties digitālajai ekonomikai un globālas tirniecības nākotnē, tāpat arī te runāt par kustībām, tādām, kas norisinās tādās jomās kā mākoņu datošana un tā tālāk. Vēlamies, lai savos, savā likumdošanas darbā vienmēr turamies līdz laikam, un te runāju par e-komerciju, pārobežu tirniecību, internetu. Eh, tam visam jāatspoguļos tirniecības nolīgumos, mums jābūt ar skatu nākotnē arī šajās jomās. Gribu turklāt pateikties arī referentei. Viņa nāca klajā ar pāris uh, idejām, piemēram, par MVU, kas mums patika, to, cik nu, globālajā tirdzniecības sistēmā tiem ir liela nozīme un grozījuma, ko mēs iesniedzam, domāju, spēcinās to formulējumu attiecībā uz MVU, it īpaši attiecībā uz to, kā tos integrēt globālajā vērtību ķēdē un kā pārliecināties, ka MVU var pie, piekļūt antidempinga procedūrām, lai to rokās būtu visi vajadzīgie instrumenti at, tirniecības atbalstam. Turklāt šis vienotais iekļuvas punkts MVO arī ir ārkārtīgi svarīgs, nenoliedzami tīpaši, ja runājam par TTIP, piemēram. Un tad vēl tāds pēdējais, vēl tāda pēdējā piezīme. Kolēģiem ceru, ka jūs varēsiet atbalstīt manu 388 grozījumu, kur tiek runāts par savvaļas eh, dabu. Uh, un nelegālu tirniecību ar šādiem um, produktiem. Te mēs pieminu vietējās kopienas, kas lielā mērā ir atkal, atkarīgas no visas šīs floras un faunas. Un uh, ceru, ka kolēģi varēs šo grozījumu atbalstīt. Ceru, ka kopumā Inta komiteja varēs lūk šādu nākotnes skatu, uh, nu, varbūt ņemt vērā Eh, šo piezīmu un iekļaut to arī cita veida tirniecības darījumos, tātad eh, pretoties dažāda veida eh, tirniecībai ar aizsargājumiem floras, faunas produktiem, precēm. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk liberāļu vārdā Takols kungs. Paldies. Pateicos priekšādātājai. Saprotu, ka tagad man jārunā valde ēnu referenta vārdā. Un tāpēc paldies, ka devāt man vārdu. Vēlos teikt paldies referentai par to, ka tā izklāstīja, kāda ir pašreizējā situācija. Kā jau tika minēts, pirmā ēnu referentu tikšanās notika pirms divām nedēļām. Tajā plaši apspriedām kompromisa grozījumus, ko izvirzīja referenta. Es uzskatu, ka virkne kompromisa grozījumu ir tādu, ko mēs varēsim atbalstīt, kas ļoti labi atspoguļo arī mūsu grupas prioritātes. Uh, attiecībā uz tirniecības un investīcijas politiku. Šie kompromisi ietver, piemēram, rinko par MVU, par to, ka MVU jāpiešķir centrālā loma, arī tirniecības nolīguma saruna vešanā. Es uzskatu, ka tā ir viena no mūsu prioritātēm, un uh, tai vajadzētu pilnībā atspoguļoties arī ziņojumā. Es tāpat arī vēlos iestāties par vēl vienu lietu, tā lai daudz redzamāk tā parādīto ziņumā, respektīvi digitālās dimensijas veicināšanas starptautiskajā tirzniecībā pakalpojumu jomas ētirniecības eh, e veicināšanu un eh, tāpat arī resursu piešķiršanu tam, lai digitālā tirniecība varētu atbilst visām tām ambīcijām, ko mēs ietveram tirniecības mm, darbu kārtībā kopumā. Pēdējās plenārsēdes laikā mums bija diskusijas par tirgus ekonomikas status piešķiršanu Ķīnai. Mēs nosūtījām spēcīgu vēsti komisijai par šo jautājumu. Es saprotu, ka ir nepieciešams adekvātā veidā ziņojumā pievērsties arī jautājumam par to, kā efektīvi un moderni veidot tirniecības aizsardzības instrumentus, kas tad iet roku rokā ar modu mūsu tirniecības liberalizācijas centieniem. Un visbeidzot, Vēlos turklāt mudināt, iet, iekļaut ziņojumā vairāk informācijas par TTIP e sarunām, jo šīs sarunas ļoti labi atspog, tiek komentētas parlamenta rezolūcijā Un šis strateģiskais transatlantiskās sadarbības projekts un tā veiksmīga noslēgšanās ir politiski ārkārtīgi nozīmīgi. Mums nevajadzētu baidīties no pārdomu iekļaušanas šai ziņojumā arī par šo tēmu un atklāti paust atbalstu šim procesam. Paldies priekšsēdētāji, ar nepacietību gaida tālākas diskusijas ar referenti par šo ārkārtīgi nozīmīgo jautājumu. Paldies! Lies paldies! Paldies, ka aizstājāt ēnu referentu. Nu, tad Helmuts Šalts tālāk priekšādātāja. Paldies! Paldies referentai par konstruktīvo priekšlikumu. Nu, sākotnē varbūt varētu šķist, ka būs daudz vairāk nekā jau ierosinātie grozījumi, jo joma šī tēma, protams, ir tāda, kas ir um, pašos pamatos visai tirzniecībai, starptautiskām attiecībām. Pirmais kompromisu rauns, ko apspriedām Strasbūrā, mm, bija labs, un cerams, ka šīs sarunas turpināsies tā, ka varam rast kopējo nostāju. Gribu turklāt teikt, lūko, mm, piekrītu kolēģiem, tā jā, ka viņi saka, ka pārskatāmība dažādu mandātu piešķiršanām, publiskošanā ir ārkārtīgi svarīga. Pilsoņiem ir jāsaprot, kāda ir šie mandāti, kāds ir tirzniecības politikas mērķis Eiropas Savienībā. Otrām kārtām tas sasaistīts ar punktu, ka mums vajadzētu skaidri um, izstāstīt, kāda, kā sasaistās tirdzniecības politika kā instruments uh, ekonomikas un sociālās attīstības jomā um, dalībvalstīs un trešās valstīs jo, ja neradīsim šeit pareizo līdzsvaru, tad, protams, situācija pavisam ātri var noiet greizi. Un tas skaidri un gaiši jāpasaka. Man un referentē bija tā iespēja uh, strādāt delegācijā attiecībām starp ES un Ķīnu, un tur mēs bieži spriedām ar Ķīnas partneriem par jautājumiem, uh, Tostarp arī šis par šo tir, e, tirgus ekonomikas statusu piešķiršanu, jāsaka, nu, šī situācijas kontekstā diskusijas bija ļoti sarežģītas ar Ķīnas partneriem. Un tur faktiski mēs no, devām skaidru vēstu, ja jūs nespējat tikt galā ar savas ekonomikas progresu, tad tā nav mūsu vaina. Mēs esam paredzēta sešu mēnešu intensīvas sarunas ar Ķīnas partneriem un domāju, ka mums būs jārūt kopēja nostāja. Un jādomā par iespējamiem attīstības scenāriem. Vēlējos to pieminēt šai ziņojumā, jo es piekrītu tam, ka mums ir jāturpina modernizēšana arī attiecībā uz tirniecības aizsardzības instrumentiem, un tas attiec uz mūsu visiem tirniecības partneriem. Tostarp Ķīnu. Es arī vēlos uzsvērt to, ka augstī novērtējums eh, taisnīgas, godīgas sirdniecības pasākums, tātad šis fair trade, tā ir, ir stratēģija, ko izmanto komisija un dara to atbilstīgi. Un tad kopā ar Deividu mēs arī spriedām par to, ka trūkst ambīciju šai jomā komisijas um, pusē. Viņiem trūkst ambīcija iet un cīnīties par nosacījumiem. Un tāpēc mums šai ziņojumā vajadzētu to uzsvērt. prasot uzlabot stratēģiju, padarot to saistošu. Un mums vajag arī domāt par to, cik tālu mēs ejam daudzpusējā kontekstā, cik tālu viss notiek divpusēji. Šis ir ziņojuma projekts, un par to diskusijas vēl turpinās. Grozījumi iesniegt ir ļoti daudz, arī par šiem jautājumiem, tostarp arī par PTO lomu Un tad visbeidzot vēl viena tāda piezīmīta, kas netika varbūt minēta līdz šim, mēs iesniedzām grozījumu arī par dzimumu līdztiesības jautājumu tirniecības politikās. Un tā kā mūsu komiteja ar trīs sievietes, kas ir atbildīgas no dažādu grupu puses par līdzsvaru panākšanu šai jautājumā tirniecības politikā, šai komitejā, tad es domāju, ka mums vajadzētu būt iespēja rast kompromisu arī šajā ziņā par šo grozījumu. Būtu labi kaut ko tādu iestrādāt arī šajā kopējā parlamenta nostājā. Līdzsvarotā veidā saka priekšsēdētājs. Jā, Judīt, lūdzu. Jā. Yeah. Nu, kā sieviete, es tagad nereģēšu uz iepriekšējo piezīmi, jo tad beigu beigās mēs nonākam aizsardzības eh, pozīcijās, turklāt par nostāju, kas varbūt nav panējā. Bet komentēšu Davidu Mārtinu un Helmut Šolcu teikto. Zaļajiem patīk daudzpusēji tirnicības nolīkumi, daudz labāk nekā divpusēji, tāpēc mēs visai ne, negribīgi piekrītam divpusējiem tirnicības nolīgumiem, un to vajadzētu attiecīgi atspoguļot arī ziņojumu tekstā ja runājam par tirdzniecību un attīstību, tad te ir divi mērķi. Pirmām kārtām nedarīt pāri un otrām kārtām darīt labu. Nu, nereti mēs pat nepieminam šo nedarīt pāri principu, tad, kad runājam par tirdzniecības politiku attiecībā uz trešām valstīm, kur nu vēl tālāk par to, ka mums vajadzētu darīt kaut ko labu. Lielisks piemērs ir debats par TTIP. Mēs tas spriežam par to, eh, vai pusprocents ekonomikas izaugsmas tiks nodrošināts Eiropai vai nē, bet mums vajadzētu faktiski domāt par to, ko tas nozīmēs attīstības valstīm. Uh, bet par to vispār sarunas eh, nenorisinās. Tālāk komisijas paziņojums eh, pieminēja arī ēti, ētiski atbilstīgu tirniecību un šo godīgo tirniecību, es domāju, par to ir jārunā, jo, nu, burtiski pirms stundas ar attīstības komiteju mums par to bija diskusijas, runājām par pārskatāmību piegādes ķēdē, eh, un, piemēram, runājām par tekstilu nozari, uh, Tas ir labs piemērs, kur ir jāstrādā pie tā, un par to mēs arī iesniedzam grozījumu. 169. grozījums tas ir. Lai nodrošinātu ilgspējīgu tirniecību un lai virzītos prom no, no šīs eh, negatīvās puses un lai mēs panāktu kaut ko labi, mums ir vajadzīga iespējamības eh, izpēta, ir piegādes ķēdē šādu nolīgumu slēgšanas gadījumos. Ar nepacitību gaidu sar, nākamo sarunu raundu, kas notiks rīt, bet es patiešām domāju, ka grupas, jāsaka, joprojām ir visai atšķirīgiem viedokļiem šai jomā. Paldies, nākamā runātāja! Priekšādātāji, paldies! Es gribu teikt paldies referents kundzei par šo ziņojumu projektu, kas ir tāds pamatīgs. Es iesniedzu grozījumus, kas pievēršas um, digitālajai jomai, um, MVU, patērētāja aizsardzības un, protams, arī tīsa. Gribēju vērst jūsu uzmanību uz trim grozījumiem, kas, manuprāt, ietver tādu pamatstratēģiju un runā par svarīgiem elementiem nākotnē, pirmām kārtām. Kāpēc eh, mēs vispār vedam sarunas par tirniecības nolīgumiem? Eiropa vēlas, protams, veidot starptautisku noteikumus, un te jau mēs nerunājam tik daudz vairs par tirniecību, bet gan par ģeopolitiku šai ziņā. Otrām kārtām Kāda tirniecības politika um, tiek īstenot, kā tā tiek spēcināta un kā, kā, kā tu panāk to, ka tā norisinās uz apusējības pamasiem, tā lai tirgus tiek atvērts uz taisnīgiem uh, nosacījumiem, jo Eiropa nevar vienmēr turēt vaļā durvis un tāpat laikā ļaut partneriem noslēgties, burtiski hermetiski noslēgties. Mēs vēlamies, lai būtu apusējība. Un lai tas skaidri te tiktu arī pateikts. Un trešām kārtām iepriekšējā sarunu gaitā esam guvuši plašu pieredzi, un, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi pašu sarunu sākumu ir vajadzīgs izstrādāt pamatīgu mandātu, kur ir konkrētas robežlīnijas, kurām pāriet nedrīkst, un parlamentam tur jābūt teikšanai. Tā, lai šis mandāts būtu pietiekami stabils un sarunu vedēji ļoti labi zināt, cik tālu viņi drīkst kāpties atpakaļ, cik ne. Cik tālu ne, jo te mēs pretēji kolēģiem es savukārt neesmu pret divpusējiem nolīgumiem, jo domāju, ka daudzpusēji nolīgumi ir arvien grūtāk slēdzami. Un tāpēc šāda veida spēcīgam, striktam mandātam ir ne, jābūt izstrādātam lai nerastos kaut kādas liekas diskusijas, un te, tad ir kaut kādas plašas sarunas par šo un to, un beigās neviens to nevēlas pieņemt. Šo pēdējo mēnešu laikā mēs esam sajutuši tādu jaunu elpu tirdzniecības politikas jomā, gan saturiski, gan formas ziņā, un es domāju, ka mums ir jāturpina būt šim pārmaiņu virzītāju spēkam un tāpēc priecājos, ka referente ir nu, ļoti pareizi pastrādājusi tieši šai virzienā. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs. Priekšādātāji, paldies. Arī es vēlos teikt paldies referentei par lielisku paveikto darbu un par to sadarbības garu, ko viņi izrādīja tā, lai šis ziņojums būtu visaptvarošs. Es vēlos pievērsties četriem aspektiem, at, kas saistās ar tirniecības politikas nākotne. Un līdzīgi kā Deivids Mārtins un e, mūsu grupas iesniegtie grozījumi, arī nu, manas piezīmes saistīts tieši ar šiem elementiem. Četras lietas tātad pirmām kārtām dzimumu līdztiesības jautājums. Nevaram runāt par nākotnes tirniecības politiku, nepaturot prātā to, ka nepieciešams izmantot tirdzniecību arī kā instrumentu, lai veicinātu dzimumu līdztiesību visā pasaulē. Mums jāpārliecinās, ka dzimumu līdztiesības aspekti tiek iestrādāti tādā horizontālā veidā visos nolīgumos. Turklāt mums jāpārliecinās, ka tas neprādās tikai kā tāda tukša vārda, bet lai tas ir tāds konkrēts mērķis, kas jāsasniedz. Un turklāt nepieciešams arī identificēt rādītājus, kas ļauj pēc tam konstatēt, cik lielā mērā šie mērķi tiek sasniegti. Tāpēc nepieciešams, lai komisija izstrādā un padara pieejamus statistikas datus par tirniecību un dzimumu līdztiesību. Komisija nedrīkst šeit vilcināties. Nav nekādas jēgas, ja mums ir lieliski nolīgumi, bet tāpat laikā mēs nespējam eh, konstatēt un noskaidrot, cik labi tie darbojas uz vietas. Tātad vēlamies, lai referenti atbalsta mūsu 142. grozījumu. Otrām kārtām nav arī nekāds jēgas slēgt labus nolīgumus, ja tiem nenāk līdzi īstenošanas pasākumi un instrumenti, kas ļauj mums identificēt sociālos apstākļus, vīdes darba aizsardzības standartus eh, nolīguma kontekstā un kas neļauj mums noskaidrot, vai šādi nolīgumi patiešām var veicināt, veicina izaugsmu un uzlabo pilsoņu dzīves apstākļus un MVU konkurētspēju. Tāpēc svarīgi atkal izstrādāt rādītājus, kas ļautu sekot līdz progresam šai jomā. Domāju, ir ārkārtīgi svarīgi, lai komisija iesniedz ikgadēju ziņojumu tā, pa, Eiropas parlamentam par šāda veida novērtējumiem. Un tā, lai mēs iedzīvotājiem varam uzskatām parādīt, ka tirdzniecības politika patiešām ietekmē viņus un kāda ir šī ietekme. Tāpēc gribētu lūgt 194. Eh, grozījumu atbalstīt referentai. Trešām kārtām mums ārkārtīgi svarīgi ir runāt arī par globalizācijas pielāgošanas fondu ne katrā tirniecības nolīgums eh, nāks par labu pilnīgi visiem. Pilnīgi noteikti būs vienmēr tāda uzņēmuma, kam nāksies durvis slēgt, eh, jo būs uzņēmumi, kas pārvietosies uz kaut kādām citām jomām. Uh, kur, piemēram, darba nosacījumi, uzņēmējdarbības nosacījumi ir labvēlīgāk, un tāpēc es gribētu, lai ten tiek noteikts zināms slieksnis um, attiecībā uz globālās pielāgošanas fondu, un lai šis slieksnis būtu zemāks, tā lai MVU, ko, protams, šāda veida pasākumu ietekmē visvairāk, varētu arī piekļūt šī fonda līdzekļiem. Un tā tad um, tas bija 409. grozījums, un visbeidzot gribētu lūgt referentai pieņemt 260. grozījumu kura mērķis ir likt lielāku uzsvaru uz ekonomikas un tirniecības attiecībām ar Latīņu Ameriku. It īpaši te runājam par nepieciešamību nolīgumā ar Merkosur valstīm un jauno nolīgumu ar Ķīli un, Me Čīli un Meksiku, tātad pabeigt, noslēgt sarunas par to. Uh, un ceru, ka mūsu grozījumi tiks ņemt vērā. Oui, merci, merci, eh, monsieur le président. Paldies priekšādātāji. Divas, trīs lietas, ko gribēju piemetināt, jā. Eh, šis ziņojums pilnīgi noteikti ir svarīgs. Un trīs lietas. Pirmām kārtām tirniecība nedrīkst norisināties nu, tā pašmērķīgi. Tas, protams, ir ļoti svarīgi, bet gala mērķis ir eh, tas, ka tirniecība jāizmanto kā instruments, lai palīdzētu attīstības valstīm. Un reizēm mēs aizmirstam domāt par, par šo elementu kad runājam par brīvo tirniecību otrām kārtām, ir vajadzīga saskaņotība starp eh, visām politikām, ko izstrādājam. Un tas eh, no Eiropas Savienības puses nereti tomēr nav tā. Mēs pievēršamies kaut kādiem vienu atsevišķiem instrumentiem un nepaskatāmies uz kopējo ainu, bet tam visam jābūt skaidri saprotamam. Trešām kārtām pārskatāmība. Tas ir nosacījums sine qua non. Bez tās nevaram darboties. Tas ir demokrātijas instruments, tas eh, svarīgs tāpēc, lai arī sabiedrība varētu mūs atbalstīt. Nu, domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgs un tas kļūst ar katru brīdi ar vien svarīgāks. Turklāt domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi spēcināt ietekmes novērtējumu, jo no komisijas puses šiem novērtējumiem jābūt skaidrākiem, precīzākiem, labākiem, kvalitatīvākiem. Domāju, ka nepieciešams atcerēties, ka ir arī tāds īpaši riskam pakļautas jutīgas preces un sektori, kas būtu jāaizsargā. Un te es domāju, piemēram, par lauksaimniecības sektoru, es domāju, piemēram, audiovizuālo pakalpojumu un kultūras pakalpojumu, jo tie ir sektori, tās ir jomas, ko nedrīkstētu iekļaut tirdzniecības nolīgumos. Un tad pats pēdējais, par ko es arī iesniedzu grozījums kopā ar citiem kolēģiem, mēs visi vēlamies, priekšādātāji jūs zinat, tas nav nekas jauns, mēs vēlamies, lai tiktu spēcināt tirdzniecības aizsardzības instrumentu, un tas ir visai steidzams jautājums. Paldies! Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dargie kolēģi, pēc šīm debatēm es gribēju uzsvērt uh, sekojošo. Tātad tirdzniecība ar mazām valstīm ir kaut kas labs, un ja mēs, piemēram, skatāmies, kas notiek mūsu veikalos, tad jā, mums tas ir interesanti gan patērētājiem, gan darbaņēmējiem, gan pārējiem. Nu, kas notiek Āfrikā un Āzijā? Mēs varam patiešām konstatēt, ka tie, kas sadarbojas un piedalās tirdzniecībā, ir ieguvēji, ņemot vērā arī attīstības rādītājs, un, protams, ka labklājība ir tiešā veidā attīstība atkarīga arī no tā, kāda ir šīs valsts vieta eh, starptautiskajā tirzniecībā. ETP grupa eh, vēlas arī to eh, joprojām veicināt, veicināt šādu tirzniecību. Divpusēji nolīgumi ir tikai tāds B variants, ir labāks iespējas, bet, nu, protams, komisijai vajadzētu turpināt sarunas, un tad, kad sarunas ir noslēgušās, tām ir jārezultējas līgumā. Uh, lai mēs varam veikt savu darbu un pēc tam līgumus ratificēt, jo citādi, nu jau mēs šo darbiņu varam ietaupīt. Es te domāju arī par Ekvadoras, Vietnamas, Kanādas un ASV līgumiem. Tātad sarunas ir jāved nekavējoties un pēc tam arī attiecīgi šie līgumi ir jāratificē. Un, protams, vajadzētu labāk arī informēt uh, sabiedrību, jo esam tagad piedzīvojuši kaut ko bez precedenta Eiropas Savienības vēsturē, proti, ka pilsoņi aizvien vairāk interesējas par tirdzniecību. Uh, Nu, jāsaka, ka cirkulē arī ļoti daudz dezinformācijas apkārt. Mums vajadzētu cilvēkus informēt labi, lai viņi saprastu, kas tad ir saistīts ar šiem līgumiem un kas nē, ko tur nevajadzētu meklēt. Ir jāizmanto šīs iespējas, jārunā par pakalpojumiem, par eksistences nodrošināšanu, par tirgu atvēršanu, bet mēs negribam nevienam neko diktēt, kas viņam būtu jāprivatizē un kas atrisināsies pats no, nu, no sevis. Nu, ja mēs runājam, piemēram, par muitām, Uh, par tirzniecības nolīgumiem, uh, kas palīdzēs izskaust dažādas uh, zaudējumus, trūkumus. Nu, piemēram, ASV tagad ir noslēguši klusā okeāna valstu nolīgumu, un tam ir jā, drīz jātiek ratificētam. Un tad es domāju par mūsu auto nozari, kam tagad Amerikā būs daudz spēcīgāk konkurence, kad tur, piemēram, tagad uh, Mm, vairs nebūs uh, muitas nodevu uz Japānā ražotām mašīnām, bet mūsu ražotājiem vajadzēs joprojām ražo, uh, maksāt šīs muitas nodevas. Nu, tad mūsu darba ņēmējiem, mūsu autonozarei tas uh, radīs problēmas. Tādēļ Es gribētu pateikt, ka mūsu referenti ir sagatavojusi ļoti labu šo ziņojumu priekšlikumu, kas vairumā ir ļoti labi pārdomāts, ir vairāki simti grozījumu un, protams, jāmēģina nākamo dienu laikā vēl atrast tā papildus kompromisus un nevajag uh, tagad pazaudēt sarkano pavadienu detaļās. Ziņojumam ir jābūt normāli, vienkārši izlasāmam, ir jākoncentrējas uz svarīgākajām prioritātēm. Uh, Nu, un citādāk es varu piekrist uh, referents izvēlētajam virzienam. Ziņojums ir patiešām ļoti labi pārdomāts, vērtīgs un ceru, ka kompromisu grozījumi varēs uzlabot eh, šo tekstu. Paldies! Un, protams, arī piedalīšos turpmākajās eh, konsultācijās. Thank you very much, Ms. President, for... Paldies, priekšsēdētāji. Četrīs komentāri. Gribēju nedaudz paturpināt arī to, ko teica Daniels. Brīvās, brīvās tirzniecības sarunas ar Eiropas Savienību, manuprāt, prasa pārāk daudz laika. Ir tiešām ļoti grūti saglabāt ienesēto pušu iesaistu un interesi un arī tirzniecības partneri interesi. Kanādas gadījumā tie bija septiņi gadi, uh, Un, ja ticēsim prezidentam Šulcam, un, ja pareizi izlasīs ziņojums par Kanādu, tad uh, visticamāk tam vajadzētu noslēgties šogad vai nākamgad, kas būs astoņi gadi. Singapūras gadījumā runa ir par deviņiem gadiem, jā, un mēs vēl nezinām, kā lai mēs varam nokārtot savas uh, saistības. Un ASV 2017. gads kļuva par 2015. un par 16. gadu, un realistiski runājot, visticamāk, runa būs par 2018. gadu. Tas prasa pārāk daudz laika, un man liekas, arī komisija ir jāpadomā par modalitātēm, par veidu, kā notiek šīs sarunas, un varbūt būtu iespējams padarīt tās ātrāk. Otrakārt. Mums ir aizvien vairāk brīvās tirniecības nolīgumu, un mēs nonākam tādā spagetību ļodas pasaulē par ko runāja arī pagaitīkungs. Jo īpaši runāja par globālās piegādes ķēdēm. Pastāv jau saistības to risināt izcelsmes noteikumu reformas kontekstā. Ļoti svarīgi, lai šī mūsu komiteja sekotu šim darbam, lai tas nepaliktu tikai par tādu skaistu teikumu ziņojumā, komisijai ir jāpiedāvā reāli darbi. Par to mums vajadzētu vairāk labāk, jo īpaši ar komisiju, kā viņi ir plānojuši paveikt šo izcelsmes noteikumu reformu. Treškārt. Šajā komitejā pēdējā pusotra gada laikā ir bijušas daudz diskusijas par investīciju aizsardzību, ISDS un tā tālāk un tā joprojām. Tagad mums šis jaunais e, BIT modelis, un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja komisijai būtu kādi uh, grozījumi vai faktiski viņi mēģināt turpināt darbu pie šī jautājuma. Ja tas būs jauns, jauna modeļa BIT, man, protams, savs personīgais viedoklis, bet tas pašlaik nav svarīgi. Ja mēs vēlamies uzsākt šo jauno modeli, tad mums ir jānotur sarunas ar saviem partneriem. Mēs nevaram pieļaut situāciju, ka mēs esam iesprūduši ar ASV, varbūt Kanādu, varbūt mums izdosies to paveikt arī ar Singapūru, lai gan situācija nav pietiekami skaidra, bet mums tas ir jādiskutē gan Merkosur kontekstā un jāapskata arī agrākie brīvās tirzniecības nolīgumi, kuros mums nav iekļauti, iekļautas investīcijas. Kā mēs to varētu faktiski izmantot? Jūs skatām, ka tas ir labs modelis, kurš varētu strādāt kā pamats jaunai investīciju sistēmai. Manuprāt, komisija būtu jāuzsāk jaunas uh, sarunas par investīcijām. Un ceturtkārt, visbeidzot, Vairāki kolēģi runāja par tirsniecības finanšu instrumentu reformu. Es ceru, ka spēsim to arī paveikt, ņemot vērā jauno gaisotni padomē. Tomēr ir svarīgi, lai mēs būtu realistiski domājot par savām tirsniecības attiecībām ar Ķīnu tuvākajos gados vai vismaz nākamā gadā. Mēs vēlamies reformas, bet iespējamība, ka Eh, rezultāts būs tāds, ka šīs komitejas prāt un lielākās Eiropas Savienības daļas prāt ir labs rezultāts, un, un ka Ķīna arī mm, atbilstoši iznos savu pievienošanās protokolu interpretāciju, un ka tas notiks pirms uh, eh, 11. decembra, nu, ir ļoti daudz neskaidro, vai tas tiešām notiks. Un atklāti runājot, es domāju, ka mēs nonāksim tādā ap 12. decembri nonāksim tādā diezgan uh, nepatīkamā konflikta situācijā ar Ķīnu tirzniecības attiecības ziņām. Ņemot vērā arī to, kāda ir situācija ar Krieviju, varbūt jau komisijai vajadzētu par to tagad domāt. Es saprotams, ka viņi mēģinās izvairīties no šādas situācijas, bet skatoties, kāda ir notikuma attīstība pašlaik, kāda ir situācija, vajadzētu varbūt padomāt, kā risināt šādu potenciālu situāciju pēc 12. decembra. Un tādas ir manas pārdomas. Man arī, protams, ir savi grozījumi. Paldies, Ferānkungs. Merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāji. Nu, es varbūt atkal atsāku šīs debatas jo, nu, šai komandijai tas vienmēr ir interesanti. Gribu atbildēt Desarnes skundzei, kas saka, ka, lūk, mūsu komitejai jākļūst par, nu, instrumentu, nevis par pašmērķi, un tā taisnība. Es domāju, ka mēs kā komiteja ir Eiropas Savienības kontekstā faktiski esam tā, kas iestāda par brīvtirniecību ar 208, 208 pantu par Eiropas Savienības darbību, un te runa, protams, ir arī par muitas barjerām Jūs atbalstāt, piemēram, Tunisiju un tā tālāk. Bet tāpat laikā tas notiek uz Itālijas ražotāja rēķinu, un nu, es nezinu, kā tas viss sasaistās ar brīvo tirniecību. Piekrīt Redings kundzei, kas teica, ka nepieci nepieciešams pretoties šai ģeopolitiskajai spēlītāji taisnība. Es domāju, ka debatas šeit nereti tiek tādas samāksloti vestas. Nu, te, piemēram, neratiek, nu, tiek lēms par lietām, kas ir dalību valstu suverēnā kompetences jomā. Un tāpēc, dod, ja mēs dodam komi, kom, komisijai mandātu strādāt pie šādām sarunām, tad mēs tāpat laikā skaram atšķirīgu dalību valstu interesi, un tās vīzas ir ļoti atšķirīgas, reizēm pretrunīgas, Un nu, es nezinu, kā to saskaņot. Es vienkārši mm, par lauksaimniecību runājot gribu vēl norādīt, ka lūk šīs eh, izcelsmes norādes un aizsargāts izcelsmes norādes ir ārkārtīgi svarīgs, bet te no vienas puses ir kaut kāds patērētāja interesi, ražotāja interesi un arī dalībvalstu interesi ir ļoti atšķirīgas mūsu pasauli un attīstības valstīs pastāv arī saskaņotības trūkums, nav nekādas vienotības par to, kā īstenot globālu politiku uh, attiecībā uz šādiem brīvas nolī tirniecības nolīgumiem. Un noslēgumā šodien redzam šādu nolīgumu sekas un radam to ļoti labi. Neviens par to gan vēl netika runājis. E, šobrīd, diemžēl, šie brīvās tirniecības nolīgumi e, un visas šīs novatoriskās stratēģijas, ko Eiropas Savienība vēlas īstenot, faktiski noved pie tā, ka Eirozona faktiski ir tā zona, kurā ir visvājākā izaugsme visā pasaulē. Uh, Un no otras puses, Eirozona tāpat laikā ir arī tā zona, kur ir vislielākais bezdarbs. Un es nezinu, par to neviens nerunā. Es domāju, ka tās ir sekas. Jo redzam, ka šīs plaisas arvien palielinās un iedzīvotāji zaudē uzticēšanos aiz iestādēm, nu tad tādā gadījumā būtu taču jāuzdod jautājums, ka ja mēs piešķiram tirniecības sarunu vešanas mandātu par kādu šādu nolīgumu, tad mums ir jādomā par to, ka vajadzētu varbūt šajā procesā iesaistīt arī dalībvalsts ar visām viņa interesēm. Tālāk Prūstkungs. Oui, uh, quel... Priekšādātājā pāris vārdos par to, kas te tika teikts, nu, nu tām negatīvajām un pozitīvajām lietām, ko nes brīvās imcības nolīgumi. Atgādināšu par nolīgumu, kas tika parakstīts pirms šie trim gadiem ar Dienvidu Koreju Toreiz visi kliedza lūk, tiks e, iznīcinātas mūsu nozars, te bija runa par autobūvas sektoru, bet tagad mēs varam konstatēt, ka tā kā sarunas tika vestas atbilstīgi un e, tā rezultātā bija noslēgts labs nolīgums, vinētājs ir abas puses šajos trijos gados, ir pie, palielinājušies rezultāti, palielin, uzlabojušies rezultāti arī mūsu autobūvas sektoram. Un ļoti labs panāks komerciālais līdzsvars. Un pāris vārdos. Uh, Um, toreiz es teicu, toreiz, ka bija Guhta kungs, bija tir, tirniecības jomas komisārs. Bija, nu, ir tas, ka, protams, šie nolīgumi, kas tiek parakstīti, arī jārespektē. Un te nu ir jādomā arī par tirniecības aizsardzības instrumentiem. Svarīgi tos arī laist lietā, ja tas ir iespējams. Tāpat laikā ir jābūt arī cilvēku resursiem, finanšu resursiem, lai kontrolētu šādus nolīgumus un šādus instrumentus. Uh, jo redzam, ka, piemēram, Amerika nereti reaģē divu, trīs mēnešu laikā. Mums ir vajadzīgi deviņi mēneši, un jūs ļoti labi zināt, ka ārkārtīgi svarīgi ir īstenot tiesības, kas tiek nodrošinātas pagājuši piekdien, piemēram, 12 dalībvalstis izteicās pret Um, um, šādu tiesību atcelšanu. Un uh, mēs, piemēram, nereaģējam atbilstīgi. Amerika daudz aktīvāk un spēcīgāk rēģē no nu, dažāda veida muitas nodevu noteikšanu. Un tad, zināmā mērā, tas nav pat, nu, tas šis uh, Ehm, šīs sankcijas ir ar tādu, nu, soda aspektu, tad kāpēc mēs nereaģējam līdzīgā kārtā, kāpēc mēs izturamies it kā muļķīgāk, mums vajadzētu panākt to, ka nu, nospied stingri kāju un pateikt, lai mūs respektē. Tas attiec arī uz lauksemniecības sektoru. Lauksemniecības sektors nedrīkst kļūt par tādu kā mainīgo visā šai uh, sistēmā, un tas domāju gan par Merkusur, gan citiem. Uh, Jo, ja mēs, piemēram, parakstām brīvā cienniecības nolīgumus, tad mums ir jāredz arī šī globālā vīzija. Jo daudz kas tur ir atkarīgs tieši no mūsu lauksaimniecības sektora. un nedrīkstam pieļaut to, ka atsevišķi mūsu lauksaimniecības sektora daļas burtiski izzūd priekšādāt un lūk, tas tas, ko es gribēju teikt šajā kontekstā. Now... Paldies, un tagad komisija Folbrahta kungs, nodaļas direktors. Paldies priekšsādātāji deputāti. Jā, tad nu, šis ir ziņojums un grozījumi, ko apspriešat, bet es gribētu izteikt dažas vispārīgākas piezīmes, kas pār kungi ir ļoti, kas vienmēr ļoti labi izsakās, ka tirzniecība ir ļoti laba ekonomikai un patērētājiem. Uh, tā šī tirzniecība visiem pieeja, ko komisija ir izmantojusi jau vairākas desmitgades. Mārtiņa kunga komentāri par šo. Mēs arī ļoti labi, tad viņa komentāri par um, situāciju ar Ķīni, sarunām jānotiek ļoti uh, augstā politiskā līmenī, šīs nedēļas laikā visaugstākajā politiskā līmenī, un es domāju, ka diskusijas tur notiks. Uh, Atbilstoši arī tur Dēvids Mārtiņš arī runāja par to, cik svarīgi ir uh, nodrošināt īstenošanu. Un tas iesaistās arī Takulas kunga komentārs par resursiem Digitrade ietvaros. Notiek vairākas sarunas, un mums noteikti vajag pēc iespējas vairāk pieejamu kolēģu, bet kā tas arī sasaistās ar pārskatīšanas jautājumu. Pašlaik mēs uh, gatavojam ikdējā ziņošanas sistēma par pārskatu, tātad par tirdzniecības nolīgumu pārskatīšanu. Tas tiek plānots noslēgt, ka to īstenosim nākamgad. Es ceru, ka spēsim vienoties par kompromisa grozījumiem. Un tad vēl daži īsi komentāri. Man Klārkins kundzes komentārs par bioloģisko daudzveidību. Esam tos piefiksējuši. Redings kungs un Taklus kungs arī pieminēja digitālo jautājumu nozīmību cita starpā. Mums ir gan, ka tiek pēc Nairobi gaisotā arī digitālajā apsārumi ir tie, par ko runājam, un tika pieminēta arī dzimuma līdztiesības jautājumi, taisnība tirzniecība, tās ir lietas, kurā mēs atbalstam iesniegtos komentārus, uh, un grozījumus. Tas viss skanās, ar, protams, ar visām tradicionālajām lietām, kas pieminētas ziņojuma sākumā. Un referenti. Paldies priekšsādātāji, paldies visiem kolēģiem par ļoti konstruktīvo viedokļu apmaiņu. Protams, ka daudz no lietām, par ko runājam šodien, tiks atspoguļotas arī ziņojumā. Paldies visiem ēnu referentiem, jo diskusijas aizsākās jau viņu vidū. Un, un paldies arī pārējiem kolēģiem par viņu iesniegtiem komentāriem. ēnu referents sanāksmes laikā mēs nespējam apstrādāt ņemt vērā visus šodien izskanējušos priekšlikumus, vajadzēs pie tiem atgriezties katrai individuāli. Esam ņēmuši vērā jau ļoti daudzus no izteiktajiem priekšlikumiem. Piemēram, no tiem, ko šodien pieminēja Redingas kundze, es varu piekrist ļoti daudz, kam, ko viņa pieminēja savas uzstāšanās laikā. Tad priekšlikums, piemēram, par uh, mandātu kom, 13. kompromisa grozījumā. Kompromisa grozījumi tika izsūtīti tikai šodien, vēl nav bijis de, iespēja tiem detalizēti iepazīties. Arī Rodrīgesas kundzes komentārs. Ļoti daudz no viņas paustajiem priekšlikumiem esam jau iekļāvuši ziņojumā, īpaši par dzimumu līdztiesību, kas, protams, ir arī viens no visu to šulc interesējošākajiem jautājumiem, Tas pats attiecas arī uz 21. kompromisa grozījumu, kas aptver daudzus grozījumus, kas saistās ar Merkusūru jautājumu. Es piekrītu, tas ir ļoti svarīgi. Tirzniecībai ir jānodrošina nepieciešamie resursi. Un tas jau faktiski tiek atpūgļots arī ar pašā man ziņām sākumā audiovizuālais darbs un atkāpes un atbrīvojumi. To vēl izvērtēsim. Mēs mēģinām pavirzīties uz priekšu ar visām izskanējušajām idejām un priešlikumiem. Un es piekrītu Kaspārīkunga teiktajiem šorīt. Mēģināsim nodrošināt, lai ziņojums būtu pēc iespējas skaidrāks un vieglāk lasāms, un mēģināsim koncentrēties tiešām svarīgākajiem jautājumiem. Es gribētu, lai komisija saņemtu visskaidrāko vēstījumu. Cik viens iespējams. Protams, ceļš vēl ir garš, nedaudz laika mums vēl ir un turpināsim strādāt. Paldies! Lielas paldies! Un balsojums ir paredzēts 15. un 16. jūnijā. Tašas komitejas sniegs savu atzinumu. Es domāju, ka referentē un ēna referentēm būs pietiekami daudz laika, lai vest sarunas par brīnišķīgiem kompromisa grozījumiem. Liels paldies! Nākamais punkts septītais - kopīgā diskusija par situāciju Irānā pēc kodola vienošanās. Un tad jautājums par ASV sankcijām, kas uh, ietekmē Eiropas Savienības biznesu Irānā. Diemžēl referenta Šārks kundze nevarēja mums šodien pievienoties, bet viņa ir sarunājusi aizstājēju Takulas kungs vārds jums. Labi, liels paldies priekšsādātāji kolēģi. Gāja priekšsādātājs norādīja. Es strādāju, es šodien uzstājos referents vārtā, kura šodien, diemžēl, nevarēja mums pievienoties. Šis atzinums par AFED ziņojumu runā par Eiropas Savienības tirzniecības, eh, stratēģijas tirzniecības aspektu attiecībās ar Irānu, pēc kodola vienošanās tika parakstīta pagājušajā nedēļa. Mm, kā daļa no kodola vienošanās uh, bija, ka ASV un Eiropas Savienība vienojās atcelt visus ierobežojumus, kas tika ieviesti kodolieroču dēļ, un tas nozīmē, ka Irānas tirgus potenciāli varētu tikt atvērts Eiropas Savienības uzņēmējiem. Pēc vairāku gadu ilgas izolācijas Irānas ekonomikai ir nepieciešamas investīcijas, un te relatīvi diezgan augsti izglītot izglīta, izglītoti iedzīvotāji, un es domāju, tas varētu radīt uh, potenciālu tirgu Eiropas Savienības precēm. Šajā atzinumā mēs gribētu skaidri norādīt, ka ciešākas ekonomiskās saites starp Eiropas Savienību un Irānu ir jāveido vienlaicīgi ar uh, uzlabojumiem uh, cilvēktiesību jomā un ieviešot uh, pamatbrīvības Irānā. Eiropas Savienība ir jāliek uzsvars uz šo nosacījumu, lai varētu uzlabot uh, Irānas iedzīvotāju brīvības gan tiešsaistē, gan, uh, gan arī ņemot vērā sieviešu tiesības un lai varētu tikt nodrošinātas uh, brīvas vēlēšanas. Tie ir tikai daži no piemēriem. Mēs arī uzsveram, cik svarīgi ir cīnīties pret korupciju un veidot patiesu privātu sektoru Irānā. Pelēkā ekonomika, kas ir uh, attīstījusies pēdējo desmitgažu laikā, tiešām uh, kavēs ekonomisko sadarbību ar Irānu. Un visbeidzot aicinām komisiju izvērtēt iespēju atsākt uh, Irānas pievienošanās sarunas Pasaules tirzniecības organizācijai, organizācijā, jo tas varētu mm, radīt tādu uh, pamatu, lai iesaistītu valsti uh, ekonomiskajos procesos un lai nodrošinātu to, ka tiek samaksāts izpildīts visas saistības. Uh, paldies visiem par ieguldījumu, īpaši ēnu referentiem. Lielas paldies, saka priekšsādātājs, un pirmajā došu vārdu Prūsta kungam. Oui, monsieur le président, euh, euh, merci. Priekšsādātāji, paldies. Gribu teikt paldies referentai par šo atzinumu. Domāju, ka tas ir ļoti līdzsvarots Turklāt tiek runāts par tādām tēmām, kas varbūt līdz šim nav no pietiekami augstu novērtēts, bet kas ir svarīgas, piemēram, lūk šī vecuma piramīda, tāpat arī nepieciešamība pēc infrastruktūras, jo šie mērķi tālāk pēc tam automātiski tiek pārvērsti par zinām potenciālu arī tirniecības jomā. Nu, atzinumā tiek runāts, protams, par tirniecības attiecībā, bet domāju, ka referents eh, nu, ļoti tādā saprātīgā veidā piemin arī cilvēktiesību jautājumus. Uh, kas nenoliedzami nu, ir um, svarīgs jautājums, kas joprojām ir aktuāls. Mēs jau visi, un domāju, ka arī es to pilnīgi noteikti varu teikt, ka Irāna, nu, protams, piedāvā būtisku potenciālu mūsu uzņēmumiem, bet tāpat laikā tas ļauj mums arī atjaunot šīs attiecības caur ko, tirniecību kopumā kas tālāk var izvērst pie kultūras apmaiņu, pie diplomātiskām attiecībām un tam līdzīgi. Lai tas viss noritinātos efektīvi sadarbībā ar šāda tipa valsts, es domāju, ka um, mums eh, um, nu, ir jābūt arī pārliecībai par to, kā tas norisinās. Te mēs runāsim arī par mutisko jautājumu. Mūsu MVU eh, darbojas atbildīgi likvidācijas jautājums, korupcijas jautājums. Um, maksājumu līdzekļu un tā tālāk. Mums attiecības jādībina ar uzticēšanās pamatiem. Šajā pat nedēļas nogalē biju Katārā. Tur runājam par terorismu, par radikalizācijas lietām, bet arī par ekonomikas jomu. Un taisnība, ka attiecība atjaunošana ar Irānu šajā ziņā mainīs visu politisko situāciju, sadarbību arī ar Saudi Arābiju, ar Katāru. Uh, Un šīs, tas, protams, var būt arī saistīts ar zināmām problēmām. Tās var kalpot, nu, kā tādu baņķieru lomu, un attiecīgi tam, protams, ir liela veida ietekme uz klientu izvēlu un tā tālāk. Tāpēc gribu vēlreiz teikt paldies par to, cik kvalitatīvi šis darbs veikts. Un Tautas partija pilnīgi noteikti konstruktīvi izteiksies par šo dzinumu. Paldies! Viktor. Paldies, Viktor! Lielas paldies priekšsēdētāji! Gribētu pateikties referentē par ļoti pozitīvu un uh, labu atzinumu par atzinu projektu. Tad vienošanās, ko, par ko sākām runāt ar Irānu pirms gada, ir ļoti daudzpusēji, tā ir svarīga mums gan visai pasaulē. Mums ir jādomā, kā iekļaut Irānu starptautiskajā kopienā, lai varētu nodrošināt drošību un mieru tuvajos austrumos, ja Irāna rīkosies atbilstoši parakstītajai vienošanai un ja tiks izrādīta labās griba tās piemērošanā jāpadomā par, um, cik daudzas augsta līmeņa delegācijas ir vienojušās pēdējo mēnešu laikā Irānā. Eiropas Savienības uzņēmumi var gūt labumu, ja strateģiskais dokuments pa, ar, par attiecībām ar Irānu tiks uh, atbilstoši un pareizi īstenots. Bet uh, šeit gribētu uzsvērt, cik svarīgi ir koordinēt mūsu politiku attiecībā uz Irānu kopā ar ārlietu uh, un tad, citām komitejām. Mēs nevaram izvēlēties ļoti šauru pieeju. Ja tā darīsim, tad pazaudēsim visu šo attiecību jēgu. Mums ir jāpieturās pie savām saistībām, jo, bet mums arī jāno, jāuzstāja, ka arī Irāna izpildītu savas saistības. Uh, šīs ir divpusējas attiecības un referente ļoti labi un eksplicīti ir pieminējusi, cik svarīgas ir cilvēktiesības. Par tām ir jārunā katru reizi runājot ar Irānu. Un otrais komentārs, ko gribēju teikt, to jau arī pieminēja nu pats citrunātāji. Mums ir jāpievērš uh, uzmanība reģionālajai dimensijai mūsu komplicētajās attiecībās ar Irānu. Tā varētu būt pozitīva, notikuma attīstība, bet ja saglabāsim pārāk stipri šo bilaterālismu attiecībās ar Irānu, mēs riskējam pasliktināt attiecības ar citām reģiona valstīm, eh, ne tikai no musulmaņu pasaules. Mums ir jāņem vērā ārkārtīgi sarežģītā realitāte, lai mēs gūtu visus labumus, kurus vēlamies panākt. Arī Irānas sabiedrībā ir ļoti augstas ekspektācijas no šīs vienošanās. Un mums ir jāņem vērā ekonomiskās intereses, kas ir mūsu pusē, bet ir jāpadomā par to, kā mēs varētu uzlabot dzīvi, dzīvos, dzīves apstākļus un pārvaldību Irānā. Mums jādomā par simetriskiem uh, abu virzienu, abos virzienos gūstamajiem labumiem šī vienošanās ar Irānu a, palīdzēs Irānai attīstīt viņu a, ekonomiku, un tā ļaus Irānai atgūt saikni ar visu pasauli, un a, mēs varēsim gūt pieeju viņu milzīgiem enerģijas resursiem, sākot jau ar enerģiju, bet te jāņem, jāņem vērā korupcija, īpašā situācija banku jomā ir jānodrošina, lai ir neatkarīga uh, Uh, Nacionālā banka, jādomā par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un lielāku caurskatāmību. Viens īpašs punkts ir eksplicīti jārunā par enerģiju ar Irānu, zinot, ka mums pastāv enerģijas savienība. Un viens no tiem galvenajiem punktiem eksplicīti norāda, uh, cik ļoti svarīgi ir samazināt atkarību no viena piegādātāja. Mums ir jāmeklē alternatīvi avoti un uh, ceļi enerģijas ieguvēji, un Irāna varētu būt viens no potenciālajiem partneriem. Lai mēs spētu labāk paredzēt Irānas uzvedību, Eiropas Savienībai ir jāsadarbojas ar šo valstu, lai mēs varētu uh, arī uh, uh, uzraudzīt Irānas potenciālo pievienošanos pasaules tirzniecības organizācijām. Runājot par sankcijām, arī mana grupa ir daudz strādājušie jomā, mums ir jāsadarbojās ar ASV, lai ASV atlikušās sankcijas Irānai neradītu liekus sarežģījums Eiropas Savienības uzņēmumiem. Mums ir jāatrod kā veids, kā atrisināt šo situāciju, lai mana grupa pēc jebkādiem nosacījumiem atbalsta uh, mutisko jautājumu, kas tika uzdots komisijai. Liels paldies un mēs priecāsimies arī turpmāk strādāt pie šī labā, līdzsvarotā un lielākoties pragmatiskā viedu atzinuma par Irānu. Paldies, Ema no EKR. Paldies, es aizstāju mūsu ziņojumu David Kempel šo pēcpusdienu. EKR grupa var piekrist lielākajai daļai punktu atzinumā par attiecībām ar Irānu pēc kodolvienošanos, jo īpaši m, mm, šo ideju par Irānas tirgus atvēršanu Eiropas Savienības uh, uzņēmumiem. Mēs piekrītam daudziem punktiem. Tomēr EKR nevar piekrist šai interpretācijai, ka cit, citi sankciju iemesli, piemēram, terorisms, cilvēktiesību pārkāpumi, kodolieroči, ka tie netiek ņemt vērā. Un arī mums ir mutiskais jautājums. Tās ir lietas, kas jāņem uh, tiešām vērā, pirms tiek veikts jau kāds balsojums. Paldies! Buhner. Buhner kungs. Paldies. Bez šaubām Irānā uh, tagad uh, tieši sabiedrība pieredz lielas pārmaiņas. Un jāsaka, ka esmu pārliecināts nodrošināt sabiedrības uzplaukumu Eh, vislabāk varētu eh, nodrošināt ne jau meklējot konfrontāciju ar Irānas valdību, ar tādu bargu pirkstu norādot uz korupciju un citām kļūmēm, bet mēģinot vienkārši nu, atrast kopīgu valodu ar Irānas valdību. Es gribēju pateikties Šākas kundzei par šo pirmo uzmetumu. Tur ir ļoti daudz labu domu graudu, ko mēs noteikti varētu ņemt vērā atkārtošos. Mēs, kā eiropieši, nu, nevaram būt moralizējoši savos izteikumos. Nu, padomāsim par to, kas notiek šeit uz vietas, arī runājot par korupciju, panāms dokumentiem un tā tālāk. Neizskatīsies uh, labi, ja mēs paši, nu, kas neesam pilnīgi svēti un nevainojami, tagad mēģināsim uz citiem kaut ko uh, norādīt un viņiem kaut ko pārmest. Protams, ir jādomā vērā arī uh, kodolmateriāli un jāsaka, ka sankciju atcelšana jau, protams, automātiski nenovedīs pie cilvēktiesību uzlabošanās pēc 3 plus 3 līguma. Uh, Eh, sankciju atcelšana īstenībā nebija saistīta ar eh, vēl papildus eh, nosacījumiem, bet ir arī citas sankcijas, ar kur palīdzību mēs varētu kaut ko panākt, ja mēs ehm, tās atcelsim mums ir jārunā ar viņiem kā ar pilnīgi līdzīgiem un nevajag, nu, varbūt tādu moralizētāju un pārākumu lomu uzņemties. Ne, tas varētu būt uh, labāks risinājums. Borelī kungs tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, te jau izskanēja pietiekami daudz labu atziņu par to, kā garantēt uh, stabilitāti šajā reģionā. Man liekas, Mogherini kundze, kas runāja par paplašināta dialoga diplomātiju, runāja ļoti pareizi. Mums vajadzētu parūpēties par sadarbību ar Irānu un ir eh, jāpilnveido arī šis uh, tirzniecības dialogs. Mums nevajadzētu runāt tikai par atsevišķiem sektoriem. mums ir arī jāgarantē tiesību ievērošana, to mēs varam minēt deklarācijā, jādomā, lai šīs tirzniecības attiecības būtu nu dienu holistiska rakstura, un dažādi projekti ir jāslēdz balstoties uz stabiliem fundamentiem. Un arī, piemēram, domājot par mūsu attieksmi pret ASV un TTIP sarunām. Jā, ASV mums ir svarīgākie partneri tāpat kā Irānai, bet mēs arī gribam, lai mūsu industrija joprojām būtu pilnīgi autonoma. Domāju, ka sarunās mēs varētu vēl vairāk uzsvērt šos aspektus. Klunkundze, paldies! Paldies visiem! Es varu piekrist lielākai daļai izskanējušo komentāru, bet Amnesty International ziņojumu par uh, cilvēktiesību pasliktināšanos Irānā, nu mani patiešām tā iespaidīgi pārsteidza. Un Mautiskajā jautājumā un rezolūcijā nu, ir uh, labi apsvērumi, bet mums vajadzētu uh, saprast, kā ir bijusi izmantota tirzniecības politika, lai veicinātu cilvēku tiesību ievērošanu partnervalstīs un potenciālajās partnervalstīs. Un runāt par Irānu, tas ir patiešām ļoti būtiski. Un jāsaka, ka Irānā ir uh, pagājušā gada laikā mm, ar nāvi sodīts vairāk cilvēku nekā Ķīnā pagājuši gadu, pat uh, nepilngadīgie tik sodīti, arī ārotbiedrību uh, vadītāji tiek iebaidīti, apsūdzēti, apcietināti, ir ietekmēta arī uh, runas brīvība, pulcēšanās brīvība, un te vēl varētu turpināt šo uzskaitījumu gandrīz bezgalīgi. Uh, Un eh, piektais punkts, kur tiek runāts par iespējamām tirzniecības saikņu atjaunošanas iespējām un cilvēktiesību ievērošanu, es domāju, mēs te noteikti paturam prātā kaut kādus priekšnosacījumus to izpildi. Gribētu pateikt, ka vienā no eh, delegācijām, kas devās uz Teherānu nesen, uh, skanēja viedoklis, ka bieži vien uh, cilvēku tiesības, nu, tiek piemirstas, uz tām tiek pievērts acis tad, kad prevalē citi jautājumi, kas varbūt ir ar tādu ekonomisku svarīgāku raksturu. Es gribēju vienkārši, nu, to pateikt, bet es gribu arī piekli, piekrist Dēdras teiktiem, ka tā ir ļoti svarīga stratēģija. Paldies! Merci, monsieur président. Je crois que nous... Nākamā runātāja, jā, es domāju, ka mēs varētu būt vienis prātis par cilvēktiesībām. Tās ievērot ir ļoti svarīgi. Uh, Bet, nu, ja mēs gribam patiešām sadarboties ar Irānu, un uh, kurš tad no tā visa būs ieguvējis, ir jābūt progresam, bet arī nevar aizmirst ASV sankcijas, ja tiek ietekmēta ekonomiskā attīstība un visas investīcijas. Uh, nu, tas vairs nebūs progresīvi, bet es patiešām esmu uh, noba, nobažījusies, ka tas varētu nākt par labu ekstrēmākajiem politiķiem, viņi to varētu izmantot savā labā. Un būsim ļoti piesardzīgi runājot par šīm amerikāņu sankcijām, ja to dēļ uh, Irānas tauta nebūs nekāda ieguvēja, tas būs patiešām ļoti bīstams. Uh, attīstības pavērsiens, un būs tad ļoti grūti pēc tam šo politisko lēmumu arī attaisnot sabiedrības acīs. Tas ir ārkārtīgi problemātiski, un eh, līdz ar to mutiskais jautājums ir ļoti svarīgs tieši no šī viedokļa. Jā, nu mums ir ar Irānu jāsadarbojas, mums tās ir kopīgas intereses, un progresīvie spēki uh, Eh, iegūst nu, aizvien eh, tā kā lielāku atspēriena punktu, bet nu, mums ir ļoti rūpīgi jāsako tam, kas notiek tāpat arī Sīrijā. Oui, euh, je salue également le, le résultat des accords de, de Genève. Jā, es zinu, kāds ir Ženēvas vienošanās eh, sekas rezultāti. Lielās nacionālās bankas par šīm, e- baidās par šīm ekstrateritoriālajām niansēm. Un kamēr nav precizēta nostāja par to, kas tiks aiz, aizliegts, kas ne, lielās bankas ir tādā paralizētas, para, paralīzes situācijā attiecībā uz investīcijām Irānā, jo. Mm nu, no Amerikas puses joprojām nu, tiek, ir šis aizliegums saistībā ar cilvēktiesībām, terorismu un tā tālāk. Un, nu, viens no partneriem, ko skar šīs problēmas, ir eh, Airbus. Viņu darbība ir paralizēta, jo viņu investīcijas netiek atbalstītas. Gūstam panākumus un progresu attiecībās ar Irānu, bet tāpat laikā vajadzētu debates arī nu, par šo niansi Domāju, ka tās ir diskusijas eh, nu, par palīdzību partneriem, kam, kam tā ir vajadzīga. Prūsta kungs. Priekšsādātāji. Es pat nesapratu, ka es arī varēšu izteikties vēlreiz par mutisko jautājumu, bet es labprāt komentēšu to, ko teica Marielda Sārnesa. Gribu atbalstīt to, ko nu pat kolēģis teica, jā, jo Ar to jau arī saistīt šīs reālās problēmas. Līdzīgi kā citos reģionos, mēs redzam, ka amerikāņu uzvedībai, protams, ir kaut kādi parasti mm, labi iemesli un politiski un tā tālāk. Viņi vēlas tieši tāpēc apturēt investīciju un tā tālāk. Bet, nu, jāsaka, šie iemesli, jā, nu, nu, ir tādi, kas sasaistīti arī ar mums, te mēs runājam. Uh, lūk, par savas, manas uzstāšu, atsaukšos manas uzstāšanas pirmo daļu, kur ir runa par uzticēšanos un tās trūkumu. Manuprāt, pastāv divas problēmas. Jūs jau teicāt, tas Arnes kundze un citi to teica, par šīm ekstrateritoriālajām darbībām no Amerikas puses, bet te jau mēs runājam par vēl kaut ko citu nekā par šo likumu. Šobrīd, nu, te runājam par transakcijām eiro. Te ir BNP pārība Francijā banka, piemēram, uh, šī banka saņēma sodu, sankciju, tāpēc, ka tā īstenoja transakcijas dolāros. Un jāsaka, šīs soda naudas apjoms bija pilnīgi nereāls, vienkārši ārprātīgs. Nu, tā tad, lūk, šobrīd ir tā, ka vai nu tad nu, bankas, bankām jāizvēlas, vai tās riskē vai neriskē šādu veidu sodu sankcijām, viņi tās uh, Ehm, nu, protams, varētu likt šo eiro attiecību pašā centrā, bet, nu, tad atkal citas sakas. Nu, sankcijas attiecībā uz kodola programmu atcel, at, ir atceltas, bet tāpat laikā ASV joprojām pamato šīs sodu sankciju pret mūsu ehm, uzņēmumiem, tāpēc, ka, lūk, nu, kodola programma rada problēmas tomēr vēl saistībā ar Irānu. Nu, tad Lūk, kā tad e, var uzņēmumi investēt Irānā, bet, nu, zināmā mērā tā ir tāda milzīga liekulība no Amerikas puses, kas skar, diemžēl, arī Eiropas Savienības uzņēmums, un tie atrodas diskriminējušā situācijā. Situācija ir visai neviennozīmīga, da, sarežģīta, un e, mums, e, nu, ir par to jārunā. Es domāju, ka šai komitejai, domāju, būtu ļoti interes, liela interesi uzzināt, kāda ir komisijas atbilde uz šo mutisko jautājumu. Paldies, tagad eh, Finīkungs no ārējās darbības dienesta. Thank you very much. Paldies. Es esmu Ugo Serals un esmu ieradies kopā ar Francesco Fīni no sankciju nodaļas un viņš tātad vairāk runās par mutisko jautājumu ASV sankcijām un man vairāk ir uh, komentāri par tādu kopīgo vispārīgo stratēģiju Irānas gadījumā un gribēju pateikties visiem, kas izteicās un protams ir ļoti labi, ka deputāti pievērš šim jautājumam, uh, tas uh, notiek īstajā brīdī ņemot vērā, ka tagad mēs rakstām jaunu lapus attiecību vēsturē ar Irānu. Es gribēju pateikt, ka, protams, mēs esam apņēmības pilni sadarboties ar Irānu nākotnē. Tas attiecas uz vairākiem pīlāriem, proti kodolu vienošanās, pilnīgu īstenošanu. Uh, Un e, šī kodola vienošanās īstenībā arī kalpoja par fundamentu, uz kura vispār balstīt šīs diskusijas ar Irānu. E, protams, e, šī vienošanās ir jāizteno, lai process varētu vispār uzsākties. Un Jāsaka, ka tas ļāva vest sarunas arī tad, kad tiek sniegt ieteikumi. Tas ir ļoti noderīgs, jo augstā pārstāve eh, koordinē subsidiārās eh, grupas un tās ir struktūras, eh, kas ir atbildīgas par kodola vienošanās īstenošanu. Jāsaka, tas ir ļoti svarīgs stūrakmeņš šajā sadarbībā. Tālāk ir arī šī uh, apusējā vienošanās, apusējā sadarbība, jo starptautiskā atomenerģijas aģentūra atzina, ka Irāna ir izpildījusi sākotnējās apņemšanās, sākotnējos solījumus, un to apstiprināja arī augstā pārstāve. Uh, Eh, kas 16. aprīlī kopā ar septiņiem komisāriem bija uh, Teherānā, un pateicoties šai augsta līmeņa vizītei, izdevās arī uh, iebūvēt vairākus stūrakmeņus turpmākajai sadarbībai, un tiek domāts arī par tādu visaptvarošu dialogu. Uh, 4C dialoga, cooperative, tātad sadarbība, critical, kritiski, konstruktīvi, ņemot vērā īstenošanu praksē. Tātad. Mēs vēlējāmies arī uzsākt vairākus dialogus atsevišķās jomās. Pirmām kārtām vienojāmies par politiskajām konsultācijām, arī par cilvēktiesību dialogu izveidi un Daudz kolēģi jau pieminēja, ka cilvēku tiesībām ir jābūt eh, šajā sadarbības programmā, un mēs arī treškārt vienojāmies par ekonomisko dialogu, migrācijas dialogu, energo dialogu. Un tāpat sapratām, ka mums ir uh, jāatjauno un jāpastiprina šīs ekonomiskās uh, saiknes, eh, runājot arī par Irānas iestāju PTO, to arī referenti ir atzīmējuši savā stratēģijā. Tas lielā mērā sasaucas ar mūsu darbu Jāsaka, protams, neapšaubām ir, Irāna ir svarīgs startautisks spēlētājs. Tā ir īstenībā lielākā tautsaimniecība ārpus PTO. Otra lielākā valsts, ņemot vērā gāzes atradnēs, arī eh, naftas tur ir ļoti daudz. Es šeit jau pieminēju dažādas šķēršļus, korupcija, centralizēta ekonomika, caurskatāmības trūkums. Uh, vājš banku sektors, visi šie aspekti, protams, ir jārisina, Irānai ir jārisina šīs problēmas. Un trešais pīlārs ir reģionālā sadarbība. Tas nozīmētu, ka ir jāmēģina risinājumi eh, dažādiem pro, konfliktiem reģionā, arī tā skaitā Sīrijā, mums ir jāmēģina atrast praktiski risinājumu arī tādiem citiem konfliktiem, kas varbūt nav tik nopietni kā Sīrijas, bet tomēr arī rada bažas. Mums ir e, iespējama tāda nākotnē sadarbība ar Irānu, mums ir jāsaprot, ka ir jāatrod arī nu starp plusiem, visiem plusiem un mīnusiem tāds labs līdzsvars. Paldies, uh, e, Fīnīkungs, jā. Uh, Turpinot par ekstrateritoriālo sankciju ietekmi, mēģināšu šeit runāt par trim jautājumiem. Jā, tie ļoti nozīmīgi aspekti, pie kuriem strādā mūsu dienests, un uh, tā sākām strādāt jau sarunu laikā. Tātad, kāda nozīme, kāda ietekme ir šīm ekstrateritoriālajām ASV sankcijām. Jāsaka, ka ES uh, uzņēmums tas neietekmē tiešā veidā, bet ASV uzņēmums uh, pasaulē tas, protams, ietekmē un Ir tiesa, ka spēkā esošās ASV sankcijas, kas nav saistīts ar kodola programmu, tātad tās augtās primārās sankcijas, kas tika ieviestas vairāku iemeslu dēļ, nu, runājot arī par šāviņiem, un citiem ieročiem 79. gadā šīs sankcijas tika ieviestas, bet tās nekad ne, nu, nebija daļa no sarunām. Līdz ar to sas, saskaņā ar šo kopīgo rīcības plānu, tās arī netiek atceltas. Tas nozīmē, ka ASV līdz šim brīdim ir patiešām īstenojušas šo kopīgo rīcības plānu, jo ar uh, kodolu jautājumiem saistītās sankcijas tika uh, atceltas, bet galvenās primārās sankcijas tomēr rada problēmas, ņemot vērā arī valūtas kursu. Un visu to apzinoties, mēs esam uh, izveidojuši ļoti ciešas kontakts ar ASV sarunu partneriem, lai EES uzņēmumi varētu labāk saprast, nu, cik liela ietekma un aptvērums ir joprojām spēkā esošajām sankcijām. ASV ir arī sagatavojuši vadlīnijas par sankcijām, kas uh, dienas gaismu ieraudzīja tieši īstenošanas dienā. Mēs esam par to jau apspriedušies vairākas reizes ar ASV, un pagājuši nedēļ mēs pat bijām Vašingtonā, lai par to runātu. Uh, lai varētu panākt labāku spēles noteikumus, labāku skaidrību ES uzņēmumiem. Mēs, protams, ņēmām vērā visu to informāciju, atgriezenisko saikni no ES uzņēmumiem, un viņi ASV jau ir grozījuši vairākas uh, priekšlikums līdz ar to, lai atbildētu uz jūsu jautājumu, mēs ļoti regulāri un cieši sazināmies ar ASV administrāciju, lai mūsu uzņēmumu varētu justies drošāk. Visi jautājumi, kas uh, nu, izskan, ko mums uzdod mūsu Eiropas uzņēmumi, nekavējoties tiek tālāk adresēti ASV pusē. Mēs eh, saprotam, kuras ir tās eh, akūtākās eh, problēmas, kādas jomas šeit ir ak, visvairāk skārtas arī banku sektoru. Vārds šeit izskanēja. Un jāsaka, ka lielākās ES e bankas nav vēl eh, tātad eh, šeit sazinājušās un sadarbojušās ar Irānu, bet septiņās dalību valstīs eh, bankas jau ir tātad atvērušas kontus Irānā. Bankings in the EU. All Iranian banks have also been Un tāpat arī tiek runāts par SWIFT sistēmas ieviešanu. Tas bija viens no uh, uh, akūtākajiem jautājumiem, tātad eh, jau tiek veidotas pietiekami labas struktūras, lai varētu norisināties transakcijas darījumi, finanšu darījumi starp Irānu un ES. Tas, protams, prasīs laiku un Irānai ir uh, jāievieš nepieciešams struktūras, uh, lai varētu arī atjaunēt zaudēto uzticību. Jā. Yeah likumdošanas ietvars jau ir izveidots, arī tehniski aspekti, piemēram, SWIFT ir klātesoši, bet nu tagad ir jārunā par uzticamību, kas, protams, ir svarīgi arī Irānai. Lai arī uzņēmēja darbības struktūras tur būtu pietiekami stabilas, tad, ja Eiropas uzņēmumi tur vēlas vērt vaļā filiāls, uh, lai viņi justos droši, lai nebūtu nekādu bāžu. Tā tad, uh, ja runājam par uh, terorismu finansēšanu, naudas līdzekļu atmazāšanu, visi šie jautājumi ir jāatrisina, jo uzticība tagad ir svarīgākais jautājums. Mēs redzam, ka ES uzņēmumi ir eh, patiešām ieinteresēti tur darboties, un mums ir jāgarantē, lai viņi tur varētu darboties pietiekam labos apstākļos, lai valdītu skaidrību un caurskatāmību. Bet, nu, protams, tagad Irānas pusē ir jāīsteno tas, kas no viņiem tiek prasīts, jā, sankcijas tika atceltas, mēs zinām ja sankciju atcelšana nenovedīs pie gaidītajiem rezultātiem, nu tad visa šī programma tiks apšaubīta. Paldies tagad Takuls kungs referents vārdā. Paldies! Es no savas puses Gribētu pateikties eh, ānu referentiem par visiem šiem komentāriem, nodošu to visu tālāk Šākas kundzei, referentei, un, protams, gaidīsim arī grozījumus, lai varētu arī atzinums eh, būt tāds labs eh, ieguldījums afet kopīgajam ziņojumam par uh, to par sadarbību pēc uh, kodola vienošanās parakstīšanas. Un, ja es pareizi sapratu, priekšsēdētāji kungs, daudz kolēģi jau pievērsās astotajam darba kārtības jautājumam. Nu, tā tad ASV sankcijas, vai mēs par to tagad runāsim, vai, nu, daudz jau par to izteicās arī, runājot par septīto punktu. Un tā tad uh, daži vārdi arī par astoto punktu. Pēc uh, vienošanās parakstīšanas ASV un ES eh, vienojās par to, ka tiks atceltas visas ar kodoli jautājumiem saistītās sankcijas pret Irānu, lai eh, varētu arī uzlabot ekonomisko sadarbību, um, jo pirms tam vadīja patieš, valdīja patiešām liela juridiskā nenoteiktība un nebija arī pietiekami labas caurskatāmības jāsaka, ka. Uh, sankcijas līdz tās bija spēkā, kamēr tās bija spēkā, tās ļoti lielā mērā ierobežoja sadarbības lauku un mēs, protams, norādījām uz vēl pastāvošajām problēmām un ka vajadzētu garantēt tādu labāku, prognozējamāku vidi uh, uzņēmēji darbībai, lai Eiropas uzņēmumu justos šajā teritorijā drošāk. Un mēs uh, ceram, ka jautājums pēc iespējas ātrāk tiks arī izskatīts plenārsēdē, jo, nu, kavēties nevajadzētu, un turpināsim arī gaidīt jūsu izteikums un eh, ar nepacietību gaidām turpmākās diskusijas. Tātad 25. maijā līdz 6. ir jāiesniedz visu grozījumu, saka priekšsēdētājs, un eh, pār atzinumu balsosim rīt. Paldies, un eh, šī bija atklātā sēdes daļa, un pēc divām minūtēm mēs sāksim koordinatoru sēdi, un tā notiks aizslēgtām durvīm. Paldies!